parlamentu šī prasība ir iesniegta juridisko lietu komitejai. Trīs rakstiskus paskaidrojumus ir parakstījusi lielākā daļa parlamentu deputātu. Tātad paziņojums 15, 2015 par bezrobežu piekļuvu turisma jomā, to atbalsta Gaspāra kungs, un šo prasību ir parakstījuši 387 kolēģi. Tālāk 17, 2015 cīņā pret uh, krūts vēzi Eiropas Savienībā. Šo deklarāciju ir parakstījuši 394 kolēģi, autori Čailders skundz un tālāk 18 šērsvītra 2015 par autismu. Autors ir Kaputo kungs un to ir parakstījuši 418 kolēģi. Šie paziņojumi būs arī pieejams šīs sanāksmes protokolā un tālāk eh, tiks nodot attiecīgiem adresātiem. Komitejas eh, ir arī um, sagatavojušas um, grozījumus saskaņā ar parlamenta reglamentu 231. pāntu. Uh, Uh, un ja 24 stundu laikā nebūs uh, iesniegti iebildumi vismaz no 40 kolēģiem, tad uh, šie grozījumi tiks pieņemti un jūs varat to, ar to iepazīties ar visiem šiem dokumentiem arī šīs.